Zoran Tāleru. Viņš ir atkāpies no deputāta amata sākot ar 25. mārtu atbilstīgi 4. Eh, pantam 1 un 3 parlaments pieņem zināšanai šo rīcību un arī pasludina, ka sākot ar šo datumu ir viens brīvs eh, deputāta postējums Eiropas parlamentā. Katrīna Sulī ir eh, arī atkāpusies. Un, no deputāta amata atbilstīgi 4. pantam, 1. un 3. punktam parlaments pieņem zināšanai un arī pārsludina, ka ir sākot ar šo datumu viena brīva deputāta vieta. Komitētās franču iestādes ir man informējušas par to, ka Katrīna Sulī kundzi aizstās Bris Ortefeu sākot ar 24. mārtu. 2011. gadu. Es eh, pieļauju, ka Ortefēkungs ir eh, mūsu vidū. Ortefēkungs, vai jūs šeit esat? Acīm redzot, nē. Dāmas un kungi, vien brīdi. It, Jā, es redzu, bet man ir jāpabeidz mani paziņojumi. Tātad turpinam. Uh, otrais punkts, kamēr tiek attiecīgi uh, tiek izskatīta procedūra, Bris Ortofe kungs ieņems deputāta amatu un īstenos atbilstīgās tiesības kā arī uz parlamentu deputāts. Viņiem sākotnēji jāparaksta rakstiskā deklarācija par to, ka viņš neienīja nevienu citu amatu, kas būtu nesavienojams Eiropa parlamenta deputāta vietu. Un tagad konbendīt kungs lūdzu vārds jums. Godātais priekšsēdētāji kungs, jūs ļoti labi zināt, tāpat kā es, ka e, tiek regāli, legāli apstrīdēt iespēja Ortofē kungam kļūt par Eiropas parlamenta deputātu. Es uzskatu, ka ir nedaudz uh, e, dīvaini Francijas valdības puses, ka vispirms netiek pārbaudīts šis jautājums, Ortefeu kungs nepieņēma un arī nepiedalījās uh, atklāšanas sesijā Strasbūrā, viņš nevar aizstāt uh, deputāti, uh, kur viņš vēlas aizstāt. Šī iemesla dēļ es vēršos pie Eiropas tautas pārtījas, kur saka, ka tā ir tik lega, ka tā ir uh, tik taisna. Ir jāsagaida tiesas spriedums, pirms mēs uh, lemjam par to, vai Urtafoja kungs vispār var šeit uh, piedalīties. Pretējā gadījumā tas ir tiešām politiskais skandāls, kur jūs šeit organizējat. Liels paldies! Odīkungs, lūdzu! Gudātie kolēģi, gudātais kolēģi, konbendit kungs, kurš premjerministru viņš jau veids sauc par autoritīvu, viņš eh, par diktatoru. Diez vai tā, tas, kurš var par to izteikties. Brisele Tofert 2009. gadā tika ievēlēts par deputātu Nacionālajā parlamentā, un tas ir neapstrīdami. Francijas likums precizē, ka toreiz viņš arī tika iecēlts iekšlietu ministra amatā. Francijas likums nosaka, Francijas likums precizē, nosaka, ka ministrs un deputāts, kurš ir uh, ievēlēts Eiropas parlamentā, un ka viņš pamet valdību, viņš atgriežas deputāta amatā, atgriežas savā postenī. Un Benedikts saka, ka viņam nebija šāda amata. Un Dīkungs turpina. Briss Ortofē eh, tika ievēlēts kā Eiropas parlamenta deputāts. Vai jūs tam varat piekrist? Proszę państwa, proszę państwa. Je termine, monsieur... Dāmas un kungi, ir neapstrīdami saka Odīgungs, atbilstīgi līgumam un likumiem, ka dalību valstu kompetencē ir noteikti deputātus. Viņš ir Brisorta Fökungs, ir oficiāli ievēlēts Eiropas parlamenta deputāta amatā un jūsu apstiprinājums un. Uh, Jūsu vārdi nepieņemami priekšsēdētājs. Man vēl ir divi paziņojumi. Vēl divi cilvēki vēlas izteikties, divi deputāti vēlas izteikties. Uh, Un tādējādi arī noslēgsim uh, debats Dolkungs. Es kluši vienkārši gribētu norādīt manam draugam konbendit kungam, ka, lai apšaubītu kādu posteni, vispirms tas ir jāpiedāvā. Ja tas netiek piedāvāts, tad juridiskā komiteja nevar vispār analizēt situāciju. Tad pirms šādā veidā izteikties, es tev piedāvāju padomāt, pirms reaģēt un rīkoties. Uh, Tu man lūdzu respektēt tiesības, es vienmēr to esmu darījis. Un tagad la, ļausim juridiskai komitejai izteikties, un tā var izteikties tikai tad, ja ir posteņa priekšlikums. Ja šis priekšlikums nav legāls, tad tā arī attiecīgi spriedīs juridiskā komiteja vēlreiz. Domājiet, pirms rīkojieties. Liels paldies! Gulārs kundze. Priekšsēdētāji, Es pilnībā piekrītu tā idejai, ka ir jāsagaida a, juridiskās analīzes rezultāti, bet es vēlētos teikt sekojošo. Mūsu valstī ekstrēmisti kļūst arvien spēcīgāki. Un tas neapšaubām notiek tāpēc, ka daļa politisko pārstāvju uzskata, ka amati un mandāti ja pilnvars ir viņu rīcībā. Tāpēc mēs no Francijas gaidām e, nedaudz vairāk, jo īpaši tāpēc, ka parlamenta galvenā mītne ir Strasbūrā. Paldies! E, państwa, jeszcze... Cienījamie kolēģi, dāmas un kungi! Es vēlētos tagad atgriezties pie paziņojumiem. Tātad līdz e, brīdim, kad tiek pārbaudītas e, katras personas e, labās slava, Brishorte Feu darbosies um, parlamentā saskaņā ar visām tiesībām, kas uh, no tā izriet. Šobrīd tiek veikts uh, pārbaudas process. Tālāk. Tālāk mums jāpievēršas darba kārtības jautājumam. Mums ir jāvienojas par darba kārtību, uh, kārtību šodienai un rītdienai. Priekšsēdētāji konferencijai tā tika apstiprināta 10. martā saskaņā ar 130 punktu tā ir tikusi izplatīta un ir notikušas konsultācijas ar politiskajām grupām un ticis piedāvāts